Good morning. Please take your seats. Lūdzu, ieņemiet vietas. Should get started because... Godātie kolēģi, sāksim darbu. Vakar pēcpusdienas sesijā mums bija jāizskata 15 darba kārtības punkti Šodien ir gandrīz vai 20 punkti darba kārtībā, tāpēc nevajadzētu lieki kavēties. Un sāksim ar 17. darba kārtības punktu par trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šķērsojot dalību valstu ārējās robežas neatiecas prasība par vīzām. Šeit ir runa par vīzu režīmu atcelšanu Rietumu Balkānu valstīm. Ārkārtīgi delikāts jautājums. Plenārsēdē par šo jautājumu jau notika debatas septembra plenārsesijā Strasbūrā. Mūsu komiteja, tāpat arī Eiropas komisija un Zviedrijas prezidentūra uzskata, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs un mērķis ir atcelt vīzu Eh, nepieciešamību 2010. gada 1. janvārī. Referenti ir Tāņa Fažona, un viņa ļoti intensīvi pēdējo nedēļu laikā ir strādājusi. Mūsu priekšā ir mm, ziņojuma projekts. Tāņa Fažona ir organizējusi arī braucienu uz Sarājevu, lai uh, mēģinātu rast tuvāku ieskatu dažos no pretrunīgākajiem jautājumiem. Pažons kundze kā referente uzstāsies vispirms. Pēc tam uzklausīsim komisijas pārstāvi un Zviedrijas prezidentūras pārstāvi. Fažons kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jūs pareizi teicāt, jautājums ir ļoti delikāts. Un es labprāt pārslēgšos uz savu dzimto valodu, uz slovēņu valodu, lai varētu izteikties precīzāk. Lielas paldies, godātie kolēģi! padomas pārstāvi, prezidentūras pārstāvi, dāmas un kungi, paldies, ka devāt man vārdu. Kā jūs dzirdējāt no priekšsēdētāja kunga, esmu sagatavojis ziņojumu projektu pēc tam, kad detalizēti bija izpētījusi apstākļus Rietumu Balkānu valstīs. Es studēju to, cik gatavas šīs valstis ir vīzu režīmu atvieglošanai. Eiropas parlaments vēlas liberalizācijas procesu pabeigt pēc iespējas drīzāk. Jūs priekšā ir ziņojuma priekšlikums, kas atspoguļo to kompromisu, par ko esam vienojušies. Šo kompromisu, kompromisu atbalsta visi trīs ēnu referenti, kuriem es gribētu pateikties par viņu veikto darbu. Diskusijas par vīzu režīmu liberalizēšanu vakar notika arī AFET komitejā. Jāsaka, AFET komitejas viedoklis ir ļoti līdzīgs mūsu komitejas viedoklim šajā jautājumā. Kādēļ ir svarīgi uh, atcelt prasību iegūt vīzas visām Rietumu Balkānu valstīm un to iedzīvotājiem. Mūsdienās ir ļoti grūti iedomāties, ka pavisam tuvu rokas stiepienu attālumā no manas valsts Slovenijas Rietumu Balkānos ir jaunieši, kur nevar ceļot uz Eiropas Savienību. Viņi ir pilnībā atrauti no Eiropas Savienības. Tās ir jaunas paudzes, kas ir izaugušas kopš otrā pasaules kara beigām. Dažas ģimenes ir sadalītas, un viņu nošķirtība no Eiropas ir tik liela, ka viņi par Eiropu zina apmēram tikpat daudz, cik par ASV. Kā gan šie jaunieši varēs izprast savas valsts nākotni un Eiropas Savienības nākotni, ja viņiem nav vienas no pamat brīvībām, ko bauda Eiropas Savienības pilsoņi, proti brīvību brīvi braukāt? Atcer, atgādināšu, kā Tesalonikos jau tika panākt vienošanās par to, ka Rietumu Balkānu uh, valstīm ir skaidri izteikta Eiropeiska perspektīva. Padome ir vairāk kārt, eh, padome pēdējā tikšanās reizē apstiprināja to, ka Maķedonijai, Montenegro un Serbijai no nākamā gada 1. janvāra tiek atcelta prasība pēc vīzām gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka jūlijā, kad komisija nāca klajā ar savu priekšlikumu, tikai viena no šīm trim valstīm bija simtprocentīgi izpildījis visus kritērijus. Bosnija un Hercegovina, Al Hercegovina un Albānija nav to valstu vidū, kurām nebūs vajadzīga vīza nākamgad. Montenegro un nākotni. Albānija un Bosnija-Hercegovina pagājušo nedēļu ir iesūtījušas jaunus pārskats par situāciju valstīs, un mēs redzam, ka kritērija arī šajās valstīs ir izpildīta. Mēs ļoti ceram, ka Eiropas komisija to pamanīs. Pēdējais komisijas ziņojums tika publicēts mājā. Kopš tā laika būtiski pasākumi ir veikti visās Rietumbalkānu valstīs. Bosnija netika iekļauta pirmajā valstu grupā, kurām Eh, tiks atcelts vīzu režīms 2010. gada 1. janvārī. Ja tas tā arī paliks bez izmaiņām, tad tam būs smagas politiskās sekas. Kā jūs dzirdēt no priekšsēdētāja, tuvākajās dienās es došos uz Sarajevu un vēlreiz izpētīšu situāciju tur. Es ceru pēc tam jums ziņot, ka Bosnija tik tiešām ir izpildījusi vai tūlīt izpildīs visus kritērijus. Es skaidri zinu, ka viņiem ir ļu, veikta ļoti būtiska pasākuma, piemēram, biometriskās pasas tiek izsniegtas. Jautājums ir par to, cik ātri Eiropas komisija spējas pārvērtēt progresu Bosnijā. Šobrīd šī vērtēšana tikai notiek, un mēs vēl tagad varam ietekmēt Eiropas komisiju, mainīt savu priekšlikumu, iekļaut arī Bosniju un Hercegovinu, tāpat arī Albāniju, to valstu skaitā, kurām nav vajadzīgas vīzes, lai iebrauktu Eiropas Savienībā. Protams, to varēs izdarīt tikai tad, ja šīs valstis būs izpildījušas visus Eiropas komisijas izvirzītos kritērijus. Mēs nevēlamies atslābināt šos kritērijus vai pazemināt tos. Pievienot šīs valstis Schengenas saraksta gaidīšanas Schengens režīmu gaidīšanas sarakstam mēs dosim tām ļoti skaidru signālu, ka nākotnē tām varētu būt iespēja vēl vairāk integrēties Eiropas Savienībā. Šo, pils, šo valstu pilsoņi tad zinās, ka mēs aicinām šo valstu valdības pabeigt iesāktos darbus. Mēs nevaram izlikties, ka nav panākts progress Rietumbalkānu valstīs, un nevaram arī ignorēt to, ka ir ļoti delikāti neatrisināti jautājumi vēl joprojām. Es uzskatu, ka ir noteikti nepieciešams šīm valstīm izpildīt Eiropas komisijas izvirzītās prasības. Taču tā nīpat laikā es uzskatu, ka nav nekādas vajadzības sāsnāt spriedzi šajā reģionā un starp valstīm pret kurām būs atšķirīga attieksme. Tam varētu būt ļoti nopietnas saks. Rietumbalkāni ir reģions, kam vajadzīgs mūsu atbalsts. Mēs vēlamies veicināt stabilitāti tur. Es zinu, ka ir deputāti, kas kritizēs manu priekšlikumu. Viņi teiks, to varētu pārprast. Rietumbalkānu valsts varētu uzskatīt, ka nekas vairāk nav jādara. Taču es uzskatu, ja Eiropas parlaments atbalstīs manu priekšlikumu, un, manuprāt, eh, principā atbalsts jau ir pietiekami plašs, tad tas būs ļoti pozitīvs, spēcīgs signāls vietējiem politiķiem Bosnijā Hercegovinā par to, ka atbildība ir viņu rokās, un viņiem ir jāturpina uzsāktais darbs, lai varētu atvērt durvis uz Eiropas Savienības valstīm saviem pilsoņiem. Laiks ir parādījis, ka <clears throat> šo valstu uh, varas iestādes ir spējīgas būtiski pātrināt reformu gaitu pēdējo mēnešu gai laikā. Bez tam ir jautājums arī par Kosovu. Kosovā situācija ir atšķirīga no tās, kāda valda Albānijā un Bosnijā-Hercegovinā. Savā ziņojumā es mēģināju izcelt politisko iniciatīvu. 22 valstis ir atzinušas Kosovas uh, pastāvēšanu un 5 Eiropas Savienības dalību valsts to pagaidām nav. Bet tas Tas ir tikai viens no iemesliem, kādēļ Kosova nav iekļauta vīzu liberalizācijas projektā. Tesaloniku darba kārtībā gan Kosova tika pieminēta. Mēs nevaram tomēr atstāt kosoviešus tādā kā neziņā. Tādēļ es gribētu aicināt padomi atrast veidu, kā Eiropas komisija tomēr varētu iekļaut Kosovu šajā liberalizācijas projektā vai vismaz uzsākt dialogu ar Kosovu par vīzu atcelšanu. Noteikti būtu jāņem vērā dažādo dalību valstu attieksmi pret Kosovu. Es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka arī kosoviešiem vajadzētu dot tiesības brīvi iebraukt Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies Fažonas kundzei, un tagad ir laiks uzklausīt Zviedrijas prezidentūras pārstāvi. Hierstonsons kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, labrīt, godātie deputāti. Kā jau šeit tika teikts, priekšlikums, par ko mēs spriežam, ir ārkārtīgi būtisks. Lēmumu, ko mēs pieņemsim, ietekmēt ļoti daudz cilvēkus. 2000. 2008. gada 1. janvārī stājās spēkā vīzu atvieglošanas nolīgums ar Rietumu Balkāniem, un pēc vairākiem mēnešiem Eiropas komisija uzsāka dialogu par vīzu atcelšanas procedūru attiecībā uz Rietumu Balkānu valstīm. Bijusi Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Montenegro un Serbija ir vai nu pilnībā vai gandrīz izpildījušas izvirzītos uzdevumus un kritērijus. Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi pildīt dotos solījumus un pieņemt lēmumu par vīzu atcelšanu šo valstu pilsoņiem. Prezidentūras vēlme ir pieņemt lēmumu laikā no 30. novembra līdz 1 janvārim, kad notiks attiecīgā padomas sēde. Mēs ceram, ka no 2010. gada 1. janvāra tādējādi šo valstu pilsoņiem vairs nevajadzēs vīzu. Tāpat laikā mēs uzskatām, ka ir svarīgi turpināt iedrošināt Albāniju un Bosniju Hercegovinu turpināt darbu pie kritēriju sasniegšanas, lai arī šīs valsts pēc iespējas drīzāk saņemtu līdzīgus noteikumus. Šis process nekādā gadījumā nav pabeigts. Atgriezīšos pie komisijas priekšlikuma un laika grafika. Ja būtu jāmaina šī pamata pieeja, tad mums būs ļoti grūti ievērot paredzēto laika grafiku. Tad mēs nevarēsim no nākamā gada 1. janvāra jau ieviest šo bezvīzu režīmu. No tā neiegūt neviens. Un visbeidzot, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mums ticētu saglabāt šo ticamību un ir svarīgi ieviest bezvīzu režīmu šīm trim valstīm, kas tika nosaukts un kas ir izpildījušas kritērijas. Paldies! Aicināsim Eiropas komisijas pārstāvi Gogu kundzi. Labdien, dāmas un kungi! Es jau savu laiku jums prezentēju Eiropas komisijas priekšlikuma galvenās līnijas, to es darīju vakar. Uh, kopā ar komisijas viceprezidentu Baro Strasbūrā mēs skaidrojām situāciju, un tādēļ šoreiz mēģināšu runāt ļoti īsi un mēģināšu paskaidrot dažus no punktiem, ko pieminēja referenti un prezidentūras pārstāvi. Ļaujot vispirms man pateikties Eiropas parlamentam par to atbalstu, ko tas ir sniedzis, visas politiskās grupas ir atbalstījušas šo komisijas priekšlikumu. gribētu pateikties jums par pozitīvo attieksmi pret vīzu liberalizācijas jautājumu visām Rietumbalkānu valstīm. Lai gan runājot par metodiku, mums ir viedokļu atšķirības niansēs. Tādēļ es domāju, ka šīs dienas lēmums varētu palīdzēt noskaidrot tīpaši tehniskos jautājumus un varētu precizēt dažas lietas Eiropas komisija ir gatava dot savus tehniskos skaidrojumus. Par pašizvērtēšanas procesu. Šeit es gribētu nedaudz paskaidrot, kas notiek. Ir radies iespējas, ka ir tikai viena valsts, bijusi Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, kas ir pilnībā izpildījis kritērijus, un citas valstis ir tuvu tam. Bet komisija gan tā neuzskata. Tas nav pilnīgi precīzs komisijas viedokļa interpretējums. <clears throat> Pirmkārt, mēs vērtējam ceļu kartas izpēti, sākot jau no 2008. gada 1. janvāra. Jūs visi zinat, kāda ir mūsu politiskā apņemšanās toreiz bijis Čehijas prezidentūra un komisija, kas aktīvi iesaistījās šajā procesā. Šis process ir ļoti strukturēts, tātad ceļu kārta. Ir divi posmi. Pirmkārt, Rietumbalkānu valstīm ir jāiesniedz dokumenti. Mēs esam saņēmuši pārskatus par reformām, kas veikt šajās valstīs. Šie te dokumenti un pārskati ir izpētīti komisijā. 2008. gada beigās tika uh, nolemts sūtīt izvērtēšanas misijas uz Rietumu Balkānu valstīm. Uh, Eh, šīs misijas sūtīja Eiropas komisija ar dalībvalstu ekspertu dalību. Eh, šo misiju mērķis bija izpētīt, vai reformas tik tiešām ir ieviestas. Tas bija būtisks pasākums visā šajā procesā. Reformas nedrīkst eksistēt tikai uz papīra, tām ir jābūt ieviestām dzīvē un turklāt jādarbojas efektīvi. Tas bija otrais izvērtēšanas posms. Šis posms beidzās ar brīdi maijā, kad komisija publicēja izvērtēšanas pārskatu. Un pēc tam nāca klajā Eiropas komisijas priekšlikums atcelt vīzas mm, Maķedonijas, Montenegro un Serbijas valstīm. Serbijai un Montenegro mēs piedāvājam vīzu atcelšanu, pamatojoties uz ļoti precīzu informāciju, ko saņēmām no šīm valstīm. Proti šīs valstis ir bez piecām minūtēm gatavas ieviest visus kritērijus, un Maķedonija ir pilnībā ieviesusi. Uh, Mēs komisijas priekšlikumā joprojām uzskaitījām tos punktus, kas vēl ir pārbaudāmi. Es jau vakar teicu, ka mēs esam apņēmības pilni nosūtīt oktobra vidū vēl vienu izvērtēšanas misiju uz, Montene uz Melnkalni un Serbiju Uh, lai pārbaudītu, vai pēdējie neizpildītie kriteriji tomēr ir izpildīti. Manuprāt, priekšlikumā šie kriteriji ir ļoti skaidri minēti, es tos nenosaukšu vēlreiz. Tātad Eiropas komisija ir praktiski pārliecināta, ka uh, pāris nedēļu laikā šīs valsts arī būs izpildījušas visus kritērijus. Tālāk runājot par divām pārējām valstīm, Albāniju un Bosniju Hercegovinu, kuras nav iekļautas šajā bezvīzu režīmu priekšlikumā. Var teikt sekojošo. Mēs esam konstatējuši ļoti būtisku progresu. Pusotru gadu laikā, kopš esam sākuši runāt par vīzu liberalizācijas jautājumu, tiešām ļoti daudz, kas ir panākts, ir tāds liels uzrāviens un spēku sinerģija, ir panākts ļoti liels progress dažās jomās ir pieņemti lēmumi par reformām, un tās ir uzsākts. Un tomēr mūsu vērtējums rāda, ka vēl joprojām ir būtisks neatrisināts problēmas. Un jautājums ir ne tikai par pasēm. Ir arī citi jautājumi, kas vēl būtu uzlabojumi. Pases, tas ir tas visredzamākais jautājums. Uh, Jau vairākus gadus mēs esam uzsākuši jauno pieju, proti prasību pēc biometriskiem datiem pasēs. Tā ir pieeja, kuru mēs ieviešam jau Eiropas Savienības dalību valstīs, un tādēļ prasība attiecas arī uz Balkānu valstīm. Mēs gaidām, kad Albānija un Bosnija iesniegs eh, oktobra sākumā jaunos pārskatus par panākto progresu. Izanalizēsim tos, pēc tam nosūtīsim uz valstīm uh, izvērtēšanas misijas. Mums ir ļoti konkrēta programma, kāda būs šī izvērtēšana, vai patiešām uz vietas tiek ieviestas reformas. Komisijas viceprezidents Baro jau Strasbūrā teica, ka Eiropas komisija ļoti rūpīgi uzraudzīs otrā procesa posma izpildi un komisija darīs visu, lai pēc iespējas drīzāk varētu nākt klajā ar jaunu priekšlikumu attiecībā uz Albāniju, Bo, Albāniju un Bosniju, ja visi kriteriji tiks izpildīti. No savas puses vēl varētu piebilst sekojošo vakar. Es jau runāju par parlamentu izteikto priekšlikumu atcelt prasību pēc vīzām Bosnijai un Albānijai. Es jau vakar teicu, ka Eiropas komisijai ir zināmas šaubas par šādu pieeju gan no juridiskā viedokļa, gan no praktiskā viedokļa. Ja jūs komisiju vēlas, tad es varu daudz sīkāk skaidrot to, kādas problēmas radītu pieeja, kuru iesaka referente šajā ziņojumā. Uh, Ja vēlaties, tad es varu runāt garāk un detalizētāk par komisijas attieksmi pret jūsu argumentiem. Tālāk par Kosovu. Nav šaubu, ka Eiropas komisija ir skaidri norādījusi to, ka tā vēlas veikt izpēti par iespēju atcelt vīzas arī Kosovas iedzīvotājiem. Šai pieeja būtu jābūt ļoti individuālai un jāņem vērā šīs valsts īpatnības. Pieejai ir jābūt reģionālai, uh, taču šajā valstī tā ir specifiska, bet tā, var, tā varētu iekļauties reģionālajā pieejā. Pirmā, pirmais liberalizācijas posms tā tad bija uh, vīzu režīmu atvieglošanas un atpakaļ uzņemšanas vienošanās. Mums ir nepieciešams, lai Rietumbalkānu valstis arī dotu vajadzīgās garantijas. Tas ir viens no priekšnoteikumiem. Šobrīd mēs gaidām no Kosovas varas iestādēm šādas te at apņemšanās atpakaļ uzņemšanas jautājumos. Tas no manas puses arī ir viss. Es esmu gatava sniegt atbildes uz jautājumiem, ja tādi jums būtu radušies. Paldies! Paldies, eh, virkni deputātu ir izteikuši vēlmi izteikties, bet es gribētu jums atgādināt, ka mēs pašlaik esam pie darba kārtības 17. punkta, bet mums ir vēl ļoti daudz punktu līdz pat 34. kas šodien ir jāizskata, un lūdzu to atceraties un izmantojiet laiku ekonomiski. Tādēļ lūdzu aprobežojieties ar divām minūtēm uzstājoties. Būsu tilkungs lūdzu. Tad varbūt ēna referenta pirmā runās. Jā, paldies. Man ļoti ļoti uh, patika sadarboties gan ar Taņu Fajonu, gan Sāru Lutforti, un man ir prieks, ka mūsu komentāri no EPP arī ir iekļaut viņas ziņojumā. Ir ļoti interesanti un svarīgi uh, vienoties par to, ka jādara viss, lai pātrinātu vīzu liberalizācijas procesu Rietumbalkānu reģionu iedzīvotājiem. Uh, un mums būtu jālūdz komi, eh, komisija padoms lēmumu iedzīvināt, eh, cik ātri vien iespējams. Bet es gribētu atgādināt, eh, cik lielā mērā mēs esam apņēmības pilni veicināt šī jautājuma atrisināšanu jo ir ārkārtīgi daudz, teiksim, jaunu cilvēku, kas atrodas, piemēram, eh, nebrīvē, un es varu nosaukt virkni uzvārdu un tā tālāk. Mēs ļoti cieši sadarbojamies un vērojam procesu, bet nevajag mānīt Bosnijas iedzīvotājus. Eh, sestais grozījums ar svaigsnīti nozīmē, ka mēs tiekam pārcelti no uh, melnā sarakstu uz balto sarakstu, taču durvis tik un tā paliek ciet. Kāpēc mums vajadzētu to visu tā teikt slēpt zem galda un nesaukt lietas īstajos vārdos? Bosnijas varas iestādes ir tiešām panākušas milzīgu progresu, lai sasniegtu prasības. Kāpēc mums vajadzētu atņemt šo ļoti svarīgo iespēju izdarīt spiedienu? Kāpēc mums vajadzētu kavēties ar šo procesu? Mēs vēlamies, lai šis vīzu liberalizācijas process notiktu eh, pietiekami ātri. Un lēmums būtu jāpieņem līdz pavasarim, un eh, pēc tam eh, tiešām reāli varētu atvērt robežas jau vasarā. Gal galā mēs pārstāvam savas vērtības, un es tiešām esmu norūpējusies par Rietumu Balkānu ļaudīm visās šajās valstīs, Un mums ir jāpanāk šis kompromiss, un mēs esam gatavi uz tālāku dialogu. Paldies, priekšsēdētāji. Lutvards kundze, lūdzu. Um... Jā, paldies. Es esmu afetā referente par um, šo jautājumu. Un mēs um, ēnu referenti vienojamies par noteiktu struktūru, un man ir brīnums, ka uh, tagad notiek attiekšanās no tās. Uh, Afetā uh, šo te struktūru visnotaļ mēs atbalstījām. Un, un EPP deputāti, piemēram, Poselt kungs un citi Uh, es gribētu teikt, atbalsta uh, šo te schēmu, jo situācija ir atšķirīga, vai mums ir viens, um, viens um, regulējošais, reglamentējušas akts tagad un viens, kas būs vēlāk. Un ir skaidrs, ka ir jāizpilda visas prasības, visi nosacījumi un priekšnoteikumi. Un tieši tādēļ piedāvātā struktūra uh, saka, ka visi tiek iekļauti šajā te aptvērumā, taču tas, kurai valstī reāli tiks piešķirts bezvīzu režīms, būs atkarīgs no komisijas izvērtējuma katrai valstī atsevišķi. Un iespējams, ka tas neļaus šo procesu realizēt pietiekami ātri. Šeit es saņēmu dokumentu no Eiropas stabilitātes iniciatīvas un es gribētu teikt, ka viņu viedoklis būtībā nav svarīgs. Svarīga ir, e, svarīgs ir komisijas vērtējums. Es domāju, tur ar tām zvaigznītēm un to nepieciešamību grozījumos, e, e, man liekas, to nozīme ir pārprasta. Es arī nesapratu no komisijas vai padomas, kādi tad ir ši, viņu iebildumi pret piedāvājumu attiecībā uz Albāniju un e, Bosniju, vai tās ir juridiskas vai praktiskas problēmas. Komisijas priekšlikumā jau bija paredzētas e, šīs te divas, e, divas stadijas vai divi posmi, jo tur bija noteikts, kuras valsts jau ir kvalificējušās un kurām ir jākvalificējas līdz novembrim. Un tādēļ es gribētu zināt, kādi ir iebildumi pret šo pakāpenisko struktūru. Prezidentūras paziņojumā likās, ka Viņi gribēja pateikt, ka parlamenta nostāja ir tāda, ka Eiropa nevarēs ievērot nozīmēto laika grafiku triju valsts, lai piešķirtu trijām valstīm bezvīzu režīmu. Es domāju, ka tā ir šantāža, jo iznāk, ka mēs esam atbildīgi par to, ka mēs palēninam procesu minētajām trijām valstīm. Es domāju, ka tas viss izklausījās pēc draudiem. Um, es domāju, ka mēs piekrītam komisijai, mēs nevaram paļauties uh, tikai uz reformām uz papī, uh, papīra. Uh, Un es domāju, ka ļoti labi, ka mēs tagad varam vērot Albānijas un Bosnijas varas iestādes. Un uh, ir labi, ka mēs varam teikt, ka uh, komisija uh, veiks savu objektīvo izvērtējumu. Un tas uh, liks uh, attiecīgi šo valstu tautām prasīt no savām varas iestādēm valdības, lai viņas realizētu šīs reformas ne tikai uz papīra. Mrs. Ernst, please. Ernst Kungs, lūdzu. Paldies. Vai punkts pēc procedūras, Bilds kundze? Man liekas, būtu ļoti noderīgi, ja komisija mums izskaidrotu, lai Latvijas kundzē paskaidrotu, kādas ir sekas šīs te zvaigznītes pievienošanai uh, grozījumiem. Wants to, wants to clarify, Short. Make it short, please. Uh, Alors... Es izteikšos ļoti īsi. Mūs ārkārtīgi priecē, ka parlaments mūs izrāda uzticību. Es varu apstiprināt, ka komisijas viedoklis balstās uz augstu līmeņa ekspertu atzinumu. Šos ekspertus ir aizdevuši dalību valstis. Gribētu atgriezties pie juridiskajiem aspektiem un mēģināšu skaidrot ļoti īsi. Parlamenta ziņojumā ir priekšlikums pieņemt lēmumu attiecībā uz visām piecām valstīm šobrīd. Un praktisko implementāciju eh, šīm lēmumam diferencēt pēc tam, kad tiks publicēts komisijas ziņojums. Jūs zināt, ka Eiropas komisija ir gatava nākt klajā ar ziņojumu. Jautājums nav par to, vai komisijas ziņojums parādīsies vai nē. Taču šis ziņojums ir jāapspriež un secinājumi ir jāraksta tā, lai tie būtu pieņemami visām dalību valstīm. Eiropas komisija ir jau izvērtējusi situāciju. Tas, ka komisija būs jau publicējusi kaut kādu ziņojumu, tas nenozīmē, ka šis ziņojums var nākt, var stāties padomas secinājumu vietā, jo tieši padomē vietojas dalību valsts. Pieņemsim, Eiropas komisija paziņos, ka Albānijas novērtējums ir ļoti labs, un 2010. gada 10. janvārī atcelsim Albānijas iedzīvotājiem vajadzību vīzu, uh, vajadzību saņemt vīzu pirms iestājas, Eiro, pirms iebraukšanas Eiropas Savienībā. Tad uh, būs pārkāptas dalību valstu pilnvars, jo dalību valstīm ir jādod sava piekrišana tam, ka tiks atcelta, atcelts vīzu režīms. Tieši tā mēs rīkojamies 2001. gadā attiecībā uz Rumāniju, piemēram. Šeit es nedaudz atkārtošos. Toreiz Eiropas komisija nāca klajā ar ziņojumu, kas bija mazāk detalizēts nekā tas ziņojums, ko mēs rakstam tagad. Eiropas komisija prezentēja šo ziņojumu, pēc tam notika ļoti, ļoti garas debatas padomē. Un pēc tam tikai bija parādījās padomes politiskais lēmums un jaunā regula, kura svītroja tās zvaigznītes, kuras mēs bijām lietojuši pirms tam. Cik es saprotu eh, no referentes teiktā, Viņi negaida politisku lēmumu pēc tam, bet vēlas uzlikt šo politisko atbildību komisiju. Tā nav komisija, kas ir uh, lemt spējīgā iestāde. Šeit komisija nenosaka to datumu, no kura tiek atceltas vīzas un kad tiek slēgti konsulārie uh, e, departamenti, konsulārās iestādes. Ernesta kundze, lūdzu, divas minūtes. Okay. E. Paldies, priekšsēdētāji īstenībā es īsti neizprotu komisijas um, skaidrojums, jo piedāvātā formulējums, kā tā Jankunga to arī ir iekļausi, skaidri iezīmē zināmas perspektīvas. Tā kā nav jautājums tikai par tehniskiem jautājumiem, bet gan drīzāk jau politisku pieeju. Mums tiešām jāsapazāk skaidri, ka šis politiskais reģions, valstis, kurām ir savas līmīga vēsture, mums ir tiešām jāveido uh, kopību starp šīm valstīm. Un tieši tāpēc svarīgi arī pateikt Bosnijai, Hercegovinai un arī Kosovai šādu so iekļaut. Un tas nozīmē, ka mums jāatvēl zinām rīcības iespēju, ka viņi var šīs lietas vēl sakārtot, lai atbilst noteiktam kriterijam un patiešām arī panākt šo svarīgo soli. Tādēļ es saredzu to kā nozīmīgu soli tālāk, bet Uh, neredzu, kāds tad īsti būtu šīs uh, skaidrojums no komisijas puses. Es viņu īsti nesapratu. Vēl papildus. Manuprāt, ir ļoti svarīgi tiešām arī turēties pie Kosovas un arī formulēt attiecīgi tālāko rīcību attiecību uz Kosovu. Lai mēs tiešām paust labo gribu attiecībā uz Kosovu, kas ir ļoti svarīgi viņu valsts attīstībai. Un tiem savukārt, kas saskat zināmas problēmas, manuprāt, ir ļoti labs formulējums iekļauts, kas jūs var nomierināt, kas norāda, ka mēs neatrisinām Kosovas valsts statusu. Līdz ar to mēs skaidri to pasakām. Manuprāt, līdz ar to politiski ir svarīgi ne tikai tehniski šādām risināt, bet tiešām politiski piedāvāt risinājumu vai vismaz iezīmēt risinājumu, kas varētu tikt īstenots vēlāk. Paldies! Thank you. Now, Mr. Brons. Paldies, Brons kungs, divas minūtes. Ja šīm valstīm vairāk netiks eh, prasītas vīzas, kādā veidā mēs kontrolēsim šo pilsoņu izbraukšanu no Eiropas eh, Savienības, jo šie te Schengens noteikumi to negarantē. Eh, šeit eh, galvenokārt ir runa par imigrāciju no trešajām valstīm. Varētu gadīties tā, ka cilvēki, kas bez vīzas uh, iebrauc, uh, un nelegāli legāli strādāt viņi nevarēs, bet viņi papildinās nelegāli strādājošo rindas, viņu tiesības tiks pārkāpts, viņi tiks eksploatēti, un viņi var nonākt um, visnejaukākajā um, eksploatācijas uh, kārtā, kā mēs to runājām vakar. Būs atilkums. Paldies, priekšsēdētāji. Man liekas, ka nav šaubu par to, eh, ka mēs piešķiram ļoti lielu politisku nozīmi šai vīzu liberalizācijai visām Rietumbalkānu valstīm. Taču, uzklausot eh, komisijas pārstāvis pēdējo skaidrojumu, man liekas, ka priekšlikums, kuru piedāvā referente, ir darboties spējīgs. Un man liekas, ir skaidrs arī no, ka no komisijas paskaidrojuma ir arī skaidrs, ka tas nav iespējams, un mums tas būtu jārespektē. Man ir jāsaka, ka es pilnībā piekrītu ar uh, Karats Bildes kundzi, pie, piekrīt manai kolēģi Karats Bildes kundzei, un mums būtu jāsaka jā. Mēs ja, iekļaujam šīs valstis pozitīvie sarakstā, kas nozīmē, ka vīzas nav nepieciešamas, bet faktiski vīzes viņām tomēr vēl vajag. Bet es domāju, ka šādā veidā mēs nesūtīsim pareizo signālu Rietumbalkānu iedzīvotājiem. Tātad jūs, lūk, esat sarakstā, kurās vīzes nevajag, bet īstenībā vīzes jums vajag. Nu, kas tad tas par risinājumu? Es domāju, šāds risinājums var atgriezties pie mums kā bumerāns. Es domāju, ka Komisijai šeit vajag skaidrāk izskaidrot šo situāciju, un mums mūsu nostāja ir jāpārskata. Varbūt referenti varētu ieklausīties eh, šajos vārdos. Varbūt mums ir jāpārskata sava nostāja un jāmēģina izskatīt kādas iespējamas alternatīvas. Jo šāda pieeja, kāda tā ir pašlaik, ir darboties nespējīga. Paldies! Vons kungs. Paldies, es esmu pret to, ka vīzu, vīzu prasība tiek atcelt Rietumbalkām valstīm. Paskaidrošu, kāpēc Serbija, Maķed Maķedonija, Melnkalna ir tādas valstis, kurās joprojām ir ļoti augsts organizētās noziedzības līmenis un korupcija. Vai tad neko neesam mācījušies no Rumānijas un Bulgārijas iestājas Eiropas Savienībā? Vai tiešām jūs domājat, ka tā ir laba doma uzņemt šīs valstis drīzumā? Tās pēc kaut kāda laika kļūs par Eiropas Savienības dalību valstīm. Es esmu pret šo valstu iestāju Albāniju un Bosniju. Esmu visnotaļ pret šo valstu iestāju. Bosniju, Bosnijā pie varas ir musulmaņi, un viņi vēlas ieviest eh, šariata likumus konstitūcijā. Lūk, tādas ir valstis, kurām mēs grāsāmies atcelt prasību pēc vīzām. Tas tik tiešām ir naivi. Bosnija ir eh, teroristu uh, atpūtas vieta un paradīze. Uh, kurā viņi var slēpties. Beidziet šo vīzu režīmu liberalizāciju šīm valstīm. Nekādā gadījumā tas nav pieļaujams. Paldies, Bonza kungs. No? Ah, yeah. Excuse me, Mrs. Gans. Gans kundze. Ennek a térségnek. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos kaut ko piebilst pie jau teiktā. Ir nepieciešams atzīt, ka Eiropai ir svarīgi stabilizēt eh, Rietumbalkānu reģionu. Un eh, ir svarīgi pareizi izvēlēties instrumentus šai stabilizācijai. Eh, ir svarīgi palīdzēt šīm valstīm virzīties tuvāk Eiropas Savienībai un vīzu režīma liberalizācija, protams, ir ļoti svarīgs solis šajā virzienā. Es, protams, saprotu, ka tas ir politisks uh, solis. Un es, protams, saprotu, ka tehniski visas prasības ir jāizpilda un ir jāizvērtē, vai tās eh, tiešām atbilst visiem kritērijiem vai nē. Taču man šķiet, ka ir svarīgi uh, atzīt to, ka šajā reģionā pastāv noteikts, eh, noteikts spriedze. Un, eh, ja eh, mēs kādas valstis, kādām valstīm atvieglojums piešķirsim, kādām nē, tas tikai šo te spriedzi pastiprinās. Uh, Un eh, atcerieties, ka ir tā, ka ir, teiksim, Bosnijā dzīvojoši cilvēki, kam ir, teiksim, serbu pase vai Horvātijas pase, un viņiem tad, lūk, nevajadzēs vīzu, bet blakus dzīvojošiem kaimiņiem vajadzēs. Tas par labu nenāks. Eh, visi nosacījumi ir, protams, jāizpilda, to es atzīstu. Kelers kundze. Paldies! Es komisijas atbildēju īsti nesapratu, jo tās zvaigznītes un parlamenta grozījumi un pažons kundas grozījumi nenosaka nekādus konkrētus datumus, kad būtu jābūt izpildītām kaut kādām prasībām. Es nezinu, kā lūk šīs te piešķirtās zvaigznītes varētu pātrināt vai palēnāt procedūru. Man ir konkrēti jautājumi. Pirmkārt, es gribu zināt, kāpēc komisija ir tik ļoti pret šo priekšlikumu, jo šobrīd Maķedonija ir vienīgā valsts, kas ir izpildījusi visu šīs, visu sasniegusi, izpildījusi visu kritērijas. Un kāpēc tagad būtu jāsāk uh, iezīmēt kaut kādas atšķirības starp pārējām valstīm? Un man nav tas skaidrs, un tas īsti šeit nav arī izskaidrots. Nākošais jautājums ir par to, kāds ir šī priekšlikuma praktiskais rezultāts, ja e, netiek ņemti vērā parlamenta grozījumi attiecībā uz Kosovu. Arī tas nav skaidrs, kādā veidā tas ietekmēs Kosovu. Paldies! Sogor kungs, nē, nevēlties izteikties. Es domāju, ka ir pienācis laiks uzklausīt referentes reakciju. Tevērs kungs. Paldies priekšsēdētāji. Gribētu tikai mm, izteikt dažas savas bažas vai šaubas. Manuprāt, Tautas partijas, Spānijas delegācija Tautas partijā nevarēs pieņemt grozījumu par Kosovu tādā teksta redakcijā, kādā tas parādās šobrīd. Paldies! Labi, tagad tātad uzklausīsim referentu. Paldies priekšsēdētāji, paldies par jūsu e, komentāriem, paldies arī padomas un komisijas pārstāvjiem. Vispirms es vēlētos vēlreiz atkārtot, ka mm, mēs esam politiski atbildīgi kā Eiropas Savienība, lai sūtītu pozitīvu politisko signālu visām Rietumbalkānu valstīm. Uh, es tiešām priecājos redzēt, ka ir vispārēja izpratne un vienošanās par to, ka vīzu liberalizācijas uh, process ir jāpātrina. Tāpat laikā es redzu arī zināmas pretrun, pretrunas, un manī rada pārsteigumu uh, ka eh, ēnu uh, referenti no EPP tagad vairs nepiekrīt tam, par ko mēs vienojamies pagājušajā nedēļā par šo te zvaigznīšu piešķiršanu Bosnijai un Melnkalnei. Un uh, mēs varam eh, vēlreiz uzdot savus jautājumus. Mēs jau lūdzām komisijai skaidrojumu, un es uh, joprojām nesaprotu, kāpēc tad nav iespējams tās zvaigznītes tur atstāt. Mēs esam prasījuši arī juristiem par kādu labāku juridisku tehniku, kā šīs divas valstis pievienot. Un te mums jāturpina sadarboties ar padomas un e, komisijas juristiem. Atbildot uz mans kolēģis jautājumu, mani Jāsaka, ka tas jau nav nekas jauns, ko Eiropas parlaments dara. Eiropas komisija saka, ka viņi cenš izvairīties no šo zvaigznīšu lietošanas. Uh, piemēram, tad, kad šis piedāvājums attiecās uz Rumāniju, bet es domāju, ka viņi pieļāva izņēmumu uh, kādu laiku atpakaļ. Uh, piemēram, runājot par uh, mazajām valstīm, kurām tiks piešķirtas tiesības uh, ceļot bez vīzām. Es domāju, mēs varam rast risinājumu, ja mēs sadarbosimies, uh, īpaši sadarbojoties arī ar ekspertiem, uh, arī ar Paks kundzu un Svobodas kungu. Un attiecībā uz Kosovu es vēlētos uzsvert vēlreiz, ka mūsu piedāvātais grozījums būtībā ir tikai mēģinājums e, parādīt pozitīvu iniciatīvu, lai iekļautu uh, Kosovu šajā te uh, vīzu liberalizācijas procesā, īpaši ņemot vērā šīs valsts uh, statusu. Un es domāju, ka politiskajās grupās mēs par šādu formulējumu esam vienojušies. Mrs. Koratsa Bild. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Tanya. I just would like to say... Paldies, un paldies, Tanya. Tiešām mēs esam vienojušies, ka mums ir spēcīga, nozīmīga politiskā atbildība, īpaši apzinoties aktuālo situāciju reģionā. Un arī mani kolēģi no Ungārijas jau pieminēja, cik svarīga ir stabilitāte. Mēs nedrīkstam nekādā veidā mānīt Bosnijas cilvēkus. Mums ir sava atbildība viņu priekšā. Es būtu priecīgi, ja mani klausītos, ka es tomēr uzstājos. Mums ir liela politiskā atbildība arī turpināt izdarīt spiedienu uz Bosnijas iestādēm, lai viņi sakārtot savas sistēmas un ievērot visus noteiktos kriterijus. Mēs neatkāpjamies no šiem kriterijiem, bet mūsu politiskā atbildība paliek. Paldies! Paldies, Lutvārds kundze tālāk. Jums arī savs komentārs? Nu, ja es saprotu, šīs vaiksnītes. Tas ir paskaidrots arī dokumentā apakšā. Nu labi, es skatos ārlietu komitejas versiju, atvainojos, man tā jāatrod šīs komitejas versija. Tas tikai pasaka to, ka atbrīvošana no vīzas eh, režīma attiec uz biometriskām pasēm. Tas nozīmē, ka tas ir katrā atsevišķajā gadījumā. Tā tad nav runa par valsts līmeni. Valsts līmenī šis nosacījums ir iekļauts regulas tekstā. apsvērumu daļā, man šķiet, kur norāda, ka komisijas novērtējums, kas kas pārceļ valstis, kas pieļauj valstu pārcelšanu vienas kategorijas otrā. Nu, es saprotu, ka tas nedaudz skaidro šīs zvaigznīšu sistēmu, bet es tomēr aicinātu Krasibildkundzi pareizi atrast iespēju tomēr izskaidrot šo jautājumu, jo mēs ēnu referenti īsti šobrīd nesaprotam, kur tad ir problēma. Arī ārlietu komitejā mums ir nedaudz cits, <clears throat> nu, cita redakcija attiecībā uz Kosovu. Un tāpēc es tiešām mēģinātu panākt tādu tekstu redakciju, kas atspoguļot šo aktuālo situāciju un skaidrotu šo situāciju, kas cilvēkiem Commission's got a point about starting with visa facilitation. And... Manuprāt, komisijai ir taisnība par šo mm, atviegloto režīmu un tad vīzu atcelšanu, bet mums ir tiešām jārunā par vīzu atcelšanu pa soļiem. Pirmkārt, atvieglotais režīms un tikai tad, tā kā mēs nevaram visu to pārlikt. Mums tiešām jāatrod tāda redakcija, kas <clears throat> atbilstu politiskam, juridiskam uh, kriterijam, un tas nozīmē, ka tas atspoguļotu mūsu visu kopēju izpratni, ka visiem Rietumbalkānos jānodrošina bezvīzu ceļošanas iespējas. Tāpēc norādiet, Brontkundzi, ka apvienotā karaliste, protams, nav Schengens zonā, un tas arī tad līdz ar to neatiec, bet man, nuprāt, man, man tam savu nav jāsaka, jūs jau to zinat. Tā kā, protams, mūsu kopēja atbildība ir atrast tādu tekstu, pa ko mēs varam būt viensprāts jo galu galā nav tās atšķirības tik lielas, bet šobrīd mēs runājam par juridiskām struktūrām. Un kāpēc galā mēs to neatrisinātu? Paldies. Visbeidzot, galavārdi. Jā, paldies, Lutfords kundz. Šķiet, ka mēs esam viens prāts daudzās lietās. Vēlos uzsvērt. Manuprāt, debats bija tiešām noderīgs. Uh, Un vēlreiz vēlos uzsvērt, mēs visi esam viensprātis, ka sākot ar 2010. gada janvāri, mēs tiešām vēlamies atcelt konkrētas prasības Maķedonijas, Melkalnas un Serbijas iedzīvotājiem, bet ar pašlaik piedāvāto priekšlikumu mēs tiešām vēlamies arī šādu pašu pozīciju nu, šādu iespēju nodrošināt arī Bosnijai un Albānijai. Bet, protams, ka te ir <clears throat> jānodrošina, ka tiek ievērot komisijas kritēriji. Mēs nepiešķiram lietas pat tāpat vien. Mēs pieprasām, lai viņi sakārtot šo sistēmu, un līdz ar to mm, tas ir politisks signāls, un es nāku no šī reģiona, es zinu, cik tas svarīgi ir šo valstu iedzīvotājiem, īpaši šo divu valstu iedzīvotājiem. Un par Kosovu, manuprāt, ir jāatrod risinājums kas ļauj atrisināt šo palgaidām bal balto blankumu Rietumbalkānos. Uh, Paldies, mēs labi zinām, tātad 7. oktobris ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un Libek komitejā oktobrī izskatīsim to 15. oktobrī. Tas nozīmē, ka mēs varēsim tiešām apkopot visas pozīcijas, kas ir izskanējušas, un panāksim vienošanos. Paldies par labo gribu ēnu referentiem un referentei, kas sagatavo mūsu pozīciju, un tālāk sākam nākošo darbkārtības jautājumu. Tas ir ar numuru, ne, jā, komisija tomēr vēlas ko teikt. Lūdzu, pavisam īsi, pavisam īsi. Jā, pavisam lakoniski. Godātie Deputāti, tas, ka mēs iesniedzam grozījumu regulē numur 539 tikai par Baltijas valstīm, tas norāda, ka Eiropas komisija šo reģionu uzskata par ārkārtīgi politiski būtisku. Tas arī rāda, ka mēs uzskatām ir ļoti svarīgi saglabāt reģiona viengabalainību. Gribētu atgriezties pie šīs atšķirīgās attieksmes pret valstīm. Uh, Jūsu komitejas deputāti uzdev jautājumus par to, proti par progresu, kas panāks Bosnijā un Hercegovinā. Tur ir progress, proti ir pases, kas ir ieviestas, taču ir arī citas jomas, kurās Bosnijai un Hercegovinai ir jāveic progress, piemēram, nediskriminēšanas likums ir nepieciešams uzlabot robežu uzraudzību, piemēram. Tie ir ļoti specifiski jautājumi, kas jārisina Bosnijai, un tāpēc mēs dosimies uz turienu un novērtēsim situāciju. Tas nav tā, kā mēs veicām Serbijā un Melnkalnē, kur bija divu, trīs nedēļu garas misijas. Bosnijā un Hercegovinā mēs uzturēsimies daudz ilgāk, tāpat arī Albānijā, un analizēsim situāciju daudz detalizētāk. Uh, Tālāk par referentes komentāriem par mikro valstīm, kurām ir īstermiņa vīzu prasības atcelšana. Ļaujiet man teikt, ka tur konteksts ir absolūti savādāks. No juridiskā viedokļa parlamenta priekšlikums mums rada problēmas, tāpēc, ka mēs esam jau vienojušies par konkrētu vīzu atcelšanas uh, dienu, un šodien nosaka padome, vai arī nākotnē uh, koplēmumu dalībnieki, ieskatot tātad parlamentu. Par mikrovalstīm lēmums tika pieņemts jau 2006. gadā. To validēja padomu, tātad apstiprināja padomu. Un šīs mikrovalstis tika iekļautas pozitīvajā baltajā sarakstā. Uh, un tika noslēgt vienošanās par vīzu atcelšanu. Šo jautājumu arī izlemj padome. Šādu te kopienas līgumu slēgšanu apstiprina padome, nevis Eiropas komisija. Komisija tikai dod savus priekšlikumus, un komisija arī iesaistās sarunās ar šīm trešajām valstīm. Paldies! And... Esam izskatījuši šo jautājumu šobrīd. Un tālāk 18. darba kārtības jautājums. Tas ir par kriminālu procesu sakārtošanu, juridisko konfliktu novēršanu, atrisināšanu krimināla tiesvedībā. Un <clears throat> došu vārdu Renātei Weberas kundzei. Tā kā viņas nav klāt, tad viņai, viņas aizstājējam Plašad kundze. Jā, es atvainojos Renātes Vēbēras kundzes vārdā par to, ka viņš šodien nevarēja ierasties, lai, jo <clears throat> viņai bija veselības problēmas pagājušo nakti, un viņai ir bijis piespiedu kā te jādodas uz slimnīcu, un tagad cerams, ka drīz viņa tomēr atgriezīsies parlamentā. Aldis grupā mēs norādām, ka šis jautājums ir ļoti jutīgs, atkārtīgs, svarīgs mums, Un, protams, ka mēs skatāmies, kas ir jau ierakstīts padomis ietver lēlumā 997, kur 18. apsērumā arī pirmajā daļā tas ir skaidri norādīts. Tieši tāpēc mēs šis absolūtais aizliegums, kas tiek ierakstīts otrajā kompromisā, mums ir pilnīgi nepieņemams un balsosim pret otro kompromisu grozījumu. Paldies! Thank you! Paldies! Tagad uzklausīsim Zviedrijas prezidentūru. Nē, laikam tomēr nē. Nē, balsosim. Balsosim par referenta sagatavoto priekšlikumu. Elektroniskais balsošana. Pamēģināsim. Elektroniski vai ne? Well, we're going to vote the text in consideration. Balsosim par piekto punktu. Tad, kā ir piedāvāts, par? Kas par? Pret? Atturas. Pieņemts. <laughs> Ceturtais. Par? pret, atturas, pieņemts. Apsveram septiņu. Nē. Labi, pārbaudam elektroniski iepriekšējo. Darbojas? Nedarbojas. Nu, ko lai darām? Doesn't work. <laughs> eh? Maybe we can close and you ask to the people. Okay. How many? Cik daudz? Tā. Nedarbojas, saka priekšsēdētājs. Nothing. Get can be done. The result of the vote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 Uh, also against. My car doesn't work. Yes. Against. Mrs. McAvey, to... Jā, manā balss arī nedarbojas, eh, balsošanas iekārta. Tātad. Eh, tātad ir četras balsis pret. Tas nozīmē, ka 19 ir pret, 29 pār. Pieņemts. Tālāk. Apsvērums numur 8. Nē, tātad balsojam par otro grozījumu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums numur 3. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums numur 4. Tagad bija par, tagad pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 23 par. Par. Pret. Pieņemts. Atturās kāds. Neviens neatveras. Pieņemts. Piektais grozījums. Par. Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski. Ego, pār. So, in favor, amendment, amendment uh, eh, 25. Eh, in favor.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 It's, it's been, the amendment's been rejected. Noraidīts. Tad kompromiss grozījums numur viens. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam elektronisko balsošanu.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 Ja mēs balsojam elektroniski, tas šķiet, ka acīm redzot, ir viens tautspatīs papildus un arī aldas ir viens par daudz balsot no politiskām grupām. Šiem divām. No kāds pa vienam pa daudz. Vai tā ir? Uzskatām, ka noraidīts. Grozījums noraidīts.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 So it's reject. Noraidīts. 24, grozījums 24. Par. Pret. Noraidīts. Noraidīts. Septītais par Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss grozījums numur 2. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pieprasa balsoju eh, elektroniski. Pārbaudām. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Grozījums 8 par pret. Pieņemts. 9 par pret Pret. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par desmit. Pret. Pieņemts. 11. grozījums. Nē. Okay. Okay, amendment. Tālāk 25. grozījums par pret. Pieņemts. Kompromiss grozījums numur 3 par pret Pieņemts. 12. Nē. Kāpēc nē? Trīspadsmitais grozījums tālāk par. Pret. Pieņemts. Četrpadsmitais grozījums par. Pret. Pārbaudām elektroniski. 14 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 tālāk. Par. Pret. Noraidīts. Kompromis grozījums numur 4. Par. Pret. Pieņemts. 16. grozījums. Par. Pret. Atturas pieņemts. 17. grozījums pret. Atturas pieņemts. 18. grozījums par pret. Pārbaudām elektroniski. 18. grozījumu pārbaudām elektroniski. Sākam. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. grozījums par pret. Šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 29. grozījumu elektroniski. Beidzam. Noraidīts. Deviņpadsmitais par pret. Šķiet, ka pieņemts. 20 par pret Pārbaudām elektroniski. 20. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21 par pret. Aptu, pieņemts. 30 tālāk. Par. Pret. Pieņemts. Gala balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 Point of order, Mr. Busutil. Point of order. Busutil kungs, reglaments? Jā, priekšsēdētāji. Gribu brīdināt, ka gribēšu uzstāties pirms balsosim par otro grozījumu un septīto. Paldies. Okay, let's proceed. Labi. Kalērs kundze? Par reglamentu? Jā. Yeah. Par budžeta grozījumiem man būs jāprecizē otrs grozījums, tātad grozījums numur divi, kas paredz arī sadarbības jautājumus ar Frontex un ANO augsto pārstāvi bēgļotāmus. Mm, tur šobrīd nav īsti skaidrs, kas tad īsti iegūš uh, pieeju, kurai informācijai. Vācu valodā vismaz mēs redzam, ka aģentūrai būs šī pieeja būtiska informācija, bet, manuprāt, Frontex ir tieši tas, kas sadarbojas ar ONCHR, bet, um, ja mēs skatāmies informāciju par Frontex, mums vajadzētu tomēr šo lietu precizēt. Pirmkārt, otrkārt, neskaidrs ir arī jautājums par mutisko grozījumu, kur tagad ir teikts šī paša grozījuma beigās, ka tas vienmēr tika skatīts katrā gadījumā individuāli atsevišķi. Nu, tad galu galā sanāk, ka šis ir vienkārši pārkopēts teksts no vadlīnijām par sadarbību starp Frontex un, NH un NHCR. Nu, ja mēs to skatīsim uz individuālu gadījumu katru reizi, tad nav skaidrs, par kādiem individuāliem gadījumiem mēs īsti runājam. Vai tas ir UNCHR, um, varēs piedalīties vai nē. Tad kurš lūdzu pieņem šo lēmumu, kurā gadījumā jā un kurā nē? Jā, es sapratu, par ko ir runa. Šķiet, ka tas saistās ar, ar grozījumu numur 3, arī ar ko iesniedz Bustelkungs. Un esmu saņēmis norādes par to, ka, um, ja gadījumā trešais grozījums tiks pieņemts, tad otrs grozījums, ko sasniedz Tavares kungs, vismaz šī daļa, kas iekļaut komentāros, arī tiks nodots balsojumam kā papildus mutiskais grozījums. Mēs tad balsosim par trešo grozījumu, un kāds būs rezultāts, tad attiecīgi mēs skatīsimies tālāk, vai mēs tad otro grozījumu ar papildinājumu, kā motisko grozījumu balsosim. It's, it's from UNHCR to Frontex activities and um,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 Mrs. Keller, some clarification has been required. For... Kellers kundze mums tiešām pieprasīja, lai mēs precizētu vācu tekstu uh, uh attiecībā uz otro grozījumu, ko es nezinu, Tavares, kur šķiet, ka šis lēmums, ja pieturamies pie uh, katrā atsevišķā gadījuma procedūras, uh, Tad šo lēmumu par katru atsevišķo gadījumu pieņems šīs ieinteresētās puses Frontex aģentūrā. Labi, tagad balsosim par sagatavoto ziņojuma projekta daļu par budžetu. Hetskundze par uh, reglamentu. Jā, paldies priekšsādātājiem. Es domāju, kā. Te ir pārāk daudzi cilvēki, kas te nesko dara šajā zālē. Sarunājas balsošanas laikā. Mums vajadzētu panākt, ka cilvēki uzvedas uh, klusāk, lai varam koncentrēties balsošanai. Jums taisnība, saka priekšsādātājs. Labi, sāksim balsot. Grozījums numur viens par. Pret. Pieņemts. Grozījums numur 3. Par pirmo daļu. Par. Pret. Pieņemts. Par otro daļu. Par otro daļu. Par. Pret. Pieņemts. Busutilkungs, lūdzu. Jā, pirms balsosim par grozījumu numur divi. Priekšsēdētāji, es gribu norādīt, ka Eiropas Tautas partija vēlas atbalstīt šo grozījumu uz vienu nosacījumu. Proti, ka tas tiek uzskatīts kā papildinājums grozījumam numur trīs, kā jūs jau to skaidrojāt. Tajā pat laikā arī šie beidzamie vārdi, kas ir angļu valodā case by case basis, uh, tiek aizstāti ar vārdiem where necessary, kad pēc vajadzības. Projekta Vēreskungs. Es piekrītu, ka šis ir papildinājums, kas tiešām nekādā veidā nepārakst iepriekšējo tekstu, mm, to nedzēšu, Bet es gribu pieprasīt dalīto balsojumu, kur mēs sadalām šo tekstu daļu divās daļās. Un šīs otras daļas, vai necesari būtu tā otrā daļa. Paldies. Piekrītat, būs tilkums? Labi, nu tad tā arī būs. Grozījums numur divi. Kas par?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 where necessary. Tad balsojam par šo frāzi where necessary. Kalers kundze, reglaments? Jā. Gribu pārbaudīt, labi, tad, tad ir dalītais balsojums, un tagad tas nozīmē, ko, ja šī pirma, otrā daļa netiks pieņemta, tad vienkārši beigsies ar vārdiem and its activities. Punkts. Viss, jā, ja? tā būs? Un tagad balsojam par otro daļu. Where necessary. Kas par? Pret. Pieņemts. Tālāk grozījums numur 4 ar mutisko grozījumu. Par. Pret. Pieņemts. Grozījums numur 5. Pas, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 6 par. Pret. Pieņemts. Būs tulkums, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Pirms balsosim par grozījumu numur 7, es vēlos ierosināt mutisku grozījumu, kas ir, būtu šādi vārdi. Pēc target in general tā kā pēc iekavām būs šādi vārdi. Or to existing legislative provisions and initiatives set up by member states. And then the paragraph continues. Un tālāk kā ieraksts. Lūk, tāds būtu mans mutiskais grozījums. Labi, tagad Balsojam par grozījumu ar mutisko grozījumu, kā ierosinājis Busutilkungs. Es varu atbalstīt šādu grozījumu, ko piedāvājas eh, Busulīna un Kročeta, Borselīno un Kročeta. Un tiešām tā ir labi pieeja to arī integrēt, iekļaut, ņemot vērā, eh, protams, kāda ir bijusi uzkrātā pieredze dalībvalstīs līdz šim pozitīvā ziņā. Mēs, protams, apzināmies reālo situāciju. Un, protams, kā atsevišķām dalībvalstīm ir bijusi, zinām, nozīmīga pieredze apkarojot šādu noziedzīgās nodar eh, nodarījumus, darbības. Piemēram, Itālijā mēs esam izveidojuši vienoto tiesis, tiesvedības fondu, kas nozīmē, ka esam um, atņēmuši 4 miljardus eiro um, šī noslēdzības apkarošanai. Mēs esam to tiešām negluži pretēji runāt. Es domāju, ka šī nauda tagad vairs nav pieejama mafijai, bet tagad ir bijusi kā labs piemērs, kā to var izmantot arī citas dalībvalstis. Paldies! Thank you, Chairman. Could I just ask my colleague, Mr. Busitel? Paldies, tiešām vēlos, vēlos lai kolēģis Busitel vēlreiz nolas savu iedoto, um, ierosināto grozījumu. Lūdzu, varētu atkārtot Busitel kungs to. I do so, Mr. Chairman. Okay. Thank you. Yeah. Labi, tātad grozījums būs šāds. Go in after the words in brackets targeted and... Pēc uh, vārdiem, tātad, kas ir iekavās, un būtu šādi vārdi. To existing legislative provisions and initiatives set up by member states. Thank you. Vai tagad tas skaidrs? Labi, līdz to ķeramies pie balsošanas. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk par kopējo tekstu gala balsojums. Kas par? Elektroniski. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies, pieņemts.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 jautājums blokā. Tātad te ir vairāki nolīgumi, par kuriem mēs runājām. Eh, tātad starp Eiropas kopienu un eh, Maurīciju, tāpat Barbadosu, Senkitsu, Nevisu, Bahamu, salām, Antigvu, Be, eh, Barbudu, tātad par vīzu atcelšanu ar šīm valstīm. Mēs balsosim par katru nolīgumu atsevišķi. Un mums būs uh, divējāds balsojums par katru ziņojumu. Pirmkārt par ziņojumu projektu, un otrs balsojums būs galīgais balsojums. Tātad sākam ar 20. punktu. Uh, nolīgums starp Eiropas kopienu un Maurīcijām par īstermiņu vīzu atcelšanu. Balsojam elektroniski par uh, ziņojumu projektu. Elektronisks balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Adopted. Pieņemts. Tālāk. 21. punkts. Uh, nolīgums starp Eiropas kopienu. Es atvainojos, saka priekšsēdis. Tagad mums būs galīgais balsojums 20. punktā. Mauritius. Tā tad galīgais balsojums uh, par uh, Maurīcijā. Sākam balsot. Now, now the vote is open. Tātad balsojam. Beidzam balsot. Yes. Adopted. Pieņemts. Draft report. Electronic... Tālāk balsojam par uh, ziņojumu projektu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Final... Galīgais balsojums par to pašu ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies. 23. punkts. Nolīgums ar Bahamu salām. Ziņojuma projekts. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies! Divdesmit ceturtais punkts. Nolīgums ar uh, Antigu un uh, Barbudu. Ziņojuma projekts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tagad beidzamais balsojums par pēdējo ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ļoti labi. Tātad visi šie nolīgumi ir pieņemti. Es atvainojos, vēl Seišeļu salas ir atlikušas. Get... Jā, es, es palaidu garām Seišels, Seišeļu salas. Tā tad balsojam par ziņojumu projektu. Vote is closed. Beidzam balsot. Now final vote. Final vote. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Labi, pateicamies referentam Busatilkungam, pateicamies par balsojumu. Tālāk 26. punkts. Semkits un nevisa vēl ir? Nē, saka priekšsēdētājs, mēs par visu nobals, nobalsojām. Mēs nobalsojām par visu pakotni kopā. Par, eh, tātad par visiem nolīgumiem. Uh, Vai mēs neesam neno, no, nobalsojuši par 22. punktu, Senkits un nevisu? Labi, tad griežamies pie 22. punkta, Senkits un nevis. Sākam balsot par ziņojumu projektu. The vote is closed. Beidzam balsot. Tagad galīgais balsojums. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad patiešām, patiešām esam pieņēmuši visus šos nolīgumus un ziņojumus, ko izstrādājas Busatilkungs. Un tagad mēs pāriem pie 26. darba kārtības punkta. Tās ir kopīgas debates ar cilvēku tiesību apakškomitejas locekļiem. Tā ir viedokļu apmaiņa ar a, pamatiesību aģentūras direktoru. Pirmām kārtām gribu sveikt mūsu vidū cilvēktiesību apakškomitejas locekļus un a, šīs komitejas priekšsēdētāju Mēs arī sveicam mūsu uzaicināto viesi Mortenu Kjarumu kungu, kurš ir pamatiesība aģentūras eh, direktors. Un ar viņu mūsu komitejai ir ļoti ciešas saiknes. Mums ir eh, cilvēku apakškomitejas locekļi un mūsu komitejas locekļi, kur darbojas abās komitejās. Es sveicu it visu šajā viedokļu apmaiņā, bet pirms mēs sāksim darbu, pirms mēs dosim vārdu Mortenam, Mortenam Džerumam. Mēs gribētu, lai viņš pavisam īsi iepazīstina mūs ar eh, savu darbu pamatiesību aģentūrā tiem, kuri uh, eh, Liba komitejā ir jauni deputāti, Un esmu pārliecināts, ka viņš mums palīdzēs izvērtēt uh, šīs aģentūras ieguldījumu Stokholmas programmas izstrādē. Tātad dodu vārdu uh, Martinam Čerum kungam, jums vārds pirmajam, un pēc tam mēs uzklausīsim Kautalas kundzi. Chairman. Priekšsēdētāji. Paldies, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti. Pateicos par to, ka esat uzaicinājuši mani uzstāties šajās kopīgajās debatēs. Man ir liels prieks un gods runāt jūsu visu priekšā šī sasaukuma darbības pašā sākumā. Es ar lielām cerībām raugos uz mūsu turpmāko sadarbību turpmāko piecu gadu laikā. Eiropas parlaments, kā jūs ļoti labi zinat, uh, ir vienmēr aizstāvējis cilvēku tiesības gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās jau kopš uh, pirmās pamatiesību deklarācijas, kas tika pieņemta 77. gadā. Uh, simtos rezolūciju daudzi parlamentu sasaukumi ir pauduši savas bažas par ļoti nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem ļoti tālās valstīs un tāpat arī 27. Eiropas Savienības dalību valstīs. Un tik tiešām ir dažādi uzdevumi un uh, risinām jautājumi gan Eiropas Savienībā, gan arī ārpus tās. Un tas arī ir pamatiesība aģentūras galvenais uzdevums. Tā kā mums nav daudz laika, gribētu uzskaitīt galvenās parādības uh, - ksenofobija, rasisms, islamofobija, uh, sociālā izstumtība, romu jautājums un tāpat arī uh, personas datu atklāšana un nodošana, homofobija, problēmas cilvēkiem ar invaliditātu un īpašām vajadzībām, tāpat arī patvērumu meklētāju jautājums, bērnu izmantošana. Tātad šie ir visi mūsu darbības galvenie jautājumi un uzdevumi. Kā es teicu, mums ir daudz uzdevumu. Un mēs izstrādājam daudz gadu darba programma mūsu aģentūrai, un uh, šobrīd mums ir programma, kas uh, ir spēkā līdz 2012. gadam. Un mēs, uh, kā jau es teicu, pildam savu dotās pilnvaru šajās jomās, ko es nu pat nosaucu. Daudzās no šajām jomām Eiropas Savienība ir centusies rast risinājumu ar dažādu rezolūciju, politiku nostādņu, palīdzību. Eirobarometra uh, Aptaujas ir parādījušas, ka trīs no četriem eiropiešiem vēlas, lai Eiropas Savienībai būtu lielāka ietekme, veicinot un aizstāvot pamat tiesības. Bet, lai pildītu šīs eh, cerības, Eiropas Savienības spēja reaģēt ir jāstiprina. Un jūs, kā likumdevēja un budžeta lēmēja iestāde, jums ir ārkārtīgi liela loma šajos lēmumos. Tagad es gribētu pastāstīt par mūsu aģentūras pamatu uzdevumiem, par mūsu mandātu. Mēs joprojām esam jauna aģentūra, kas tika izveidota 2007. gada martā, un mēs esam arī viena no mazākajām Eiropas. Tas, ko mēs varam piedāvāt jums, ir trīs lietas. Pirmām kārtām Eiropas Savienības līmenī mēs varam piedāvāt eh, Eiropas Savienības līmeņa salīdzināmus datus eh, cilvēku tiesību jautājumos, kas ir kopienas kompetencē. Tas jums var palīdzēt izvēlēt, izvērtēt eh, to, kāda ir trūkuma pašreizējā Eiropas Savienības likumdošanā. Otrām kārtām mēs eh, sniedzam neatkarīgu eksperta slēdzienu par cilvēktiesību problēmām Eiropas Savienībā. Tātad arī šī informācija jums atkal var labāk palīdzēt definēt jūsu darba virzienus. Uh, Mēs tāpat arī izplatām informāciju Eiropas iedzīvotāju starpā par pamatstiesībām. Tiesiskajai sistēmai ir maza ietekme, ja cilvēki nezin par to, kādas ir viņa tiesības un kā viņi tās var reāli izmantot. Aģentūra šai ziņā var būt kā katalizators šīs informētības uzlabošanā. Tātad mūsu aģentūras galvenais uzdevums ir sniegt informāciju balstīt uz faktiem, uz pierādījumiem tādos jautājumos, kas ir ļoti būtiski visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Runājot par mūsu aģentūras, tā teikt, pievienoto vērtību, mēs pievēršam uzmanību trūkumiem cilvēktiesību nodrošināšanā šodien. Kaut gan normatīvie standarti un tiesību sistēmas virzās uz priekšu attīstās, mēs redzam, ka tomēr ne visi tiesību akti tiek attiecīgi ieviesti. Šeit aģentūrai var būt ļoti svarīga loma, norādot, kur šie trūkumi vai nepietiekamības ir. Tā piemēram, Eiropas Savienības preddiskriminācijas tiesību aktos mēs redzam, ka pamata tiesības nevar tikt iedzīvinātas tikai ar eh, tiesisku nosacījumu palīdzību. Aģentūra nesen ir publicējusi jaunākos rezultātus no milzīga pārskata, ko mēs veicām eh, starp dažādām etniskajām minoritātēm un uh, Mēs apsekojām uh, 25 uh, etniskās minoritātes Eiropas Savienības dalību valstīs uh, un uh, apsekojām to, kā tās saskars ar uh, rasu diskrimināciju. Ziņojums pilnībā tiks uh, publicēts šī gada beigās decembrī. Tomēr Eh, diezgan bieži mēs saskaramies ar to, ka par šiem cilvēku tiesību pārkāpumiem rasismu un diskrimināciju netiek ziņots. Tā piemēram, un tas ir tikai viens piemērs, viens no diviem Romu kopienas pārstāvjiem izjūt diskrimināciju, izjūtas to pēdējo 12 mēnešu laikā, un vidēji 11 šādi incidenti ir notikuši gadā katrai šai personai. Un jāņem vērā tas, ka tikai ļoti maza šīs minoritātes daļa ziņo par šādiem uh, tiesību pārkāpšanas gadījumiem vai no policijas vai citu iestāžu puses. Ļoti līdzīga tendence parādījās arī mūsu ziņojumā par homofobiju uh, dalību valstīs. Atkal diskriminācija, par šiem diskriminācijas gadījumiem cietušie neziņo. Uh, šo homofobiju ziņojumu mēs arī izstrādājām pēc parlamenta pieprasījuma. Eiropas uh, Eh, Savienības ziņojumā par homofobiju parādās, ka ir ārkārtīgi zems eh, zināšanu līmenis eh, tieši minoritāšu vidū par to, kādas ir juridiskās iespējas viņiem cīnīties, vērsties pret šādu diskrimināciju vai uzbrukumiem. Četras personas no piecām nezināja nevienu organizāciju, kas varētu viņiem sniegt atbalstu šādos gadījumos. Tātad viņi negriežas pie policijas vai pie uh, attiecīgās iestādes, kas ir radīta un kas varētu palīdzēt. Šādi pierādījumi parāda politiķiem, ka gan Eiropas Savienībai un dalībvalstīm jāiegulda vairāk līdzekļu, lai uzlabotu informētību un to organizāciju darbu, kuru uzdevums ir realizēt, īstenot pamatiesības. Aģentūra pētot šo pamatiesību situāciju ir radusi iespēju uh, sniegt komentārus arī par eh, Stokholmas programmu, ko izstrādā Zviedrijas prezidentūra. Es zinu, ka jūs par to runāsiet vēlāk šo pēcpusdienu. Stokholmas eh, programmā tiek noteikti darba kārtība eh, Eiropai tieslietās un iekšlietās. Šīs jomas, protams, ir ārkārtīgi būtisks tieši pamatiesību nodrošināšanas jomā, un šai kontekstā tā ir pozitīva tendence, ka uh, Eh, komisijas jaunais sastāvs šķiet liks lielāku uz, uzsvaru tieši uz pamatiesību savienības politikās. Stokholmas programma cerams tiks ieviesta atbilstoši Lisbonas līguma nosacījumiem, kurā pamatiesības ir daudz redzamākas nekā līdz šim. Līgums eh, paredz, eh, līgumā ir pamatiesību harta iekļauta, Eh, ir pārskatīts arī pretdiskriminācijas eh, punkts klauzulu un ir eh, stiprināta piekļuve tiesība aizsardzībai un tiek uzsvērta Eiropas Savienības aizvien lielāka uzmanības pievēršana minoritātēm. Šajā kontekstā būs ne tikai nepieciešams, bet gluži dabīgi ir iestrādāt pamatiesības visās Eiropas Savienības politikas nostādnēs un tiesību aktos. Tāpēc mēs ļoti pozitīvi vērtējam faktu, ka Eiropas parlaments vairāk kārt jau ir aicinājis aģentūrai spēlēt tās lomu, ka tiek izstrādāti atbilstoši tiesību akti Eiropas Savienības līmenī. Pirms es noslēdzu savu uzrunu, es pavisam īsi gribētu pastāstīt, ka aģentūra ļoti cieši sadarbojas ar citiem uh, citām interesētajām pusēm, spēlētājiem šajā cilvēktiesību lauciņā, un it īpaši ar Eiropas padomi, un tāpat arī nacionālā līmenī ar cilvēktiesību institūcijām un arī atbilstošām valsts struktūrām. Bez tam mēs arī tālāk attīstam sadarbību ar tādām aģentūrām kā Aerofront, Frontex, Sīpol un ar jaunu izveidoto uh, dzimumu vienlīdzības institūtu. Tātad Eiropai ir nepieciešama Eiropas Savienība, kas neuzskata pamatiesību aizsardzību par tādu automātisku, birokrātisku uzdevumu, bet tik tiešām veids nopietnu kontroli šajā jautājumā. Un mūsu aģentūra var palīdzēt dalību valstīm iestrādāt pamatiesības visās Eiropas Savienības politikas jomās, nodrošinot to, lai pamatiesību hartas uh, principi tik tiešām tiktu izvērsti dzīvē. Dzīvē, uh, kuru visi cilvēki dzīvo šeit Eiropas Savienībā. Es patiesi ceru, ka jūsu abas komitejas turpinās darboties uh, šī procesa priekšgalā, un mūsu aģentūra vienmēr būs gatava sniegt jums nepieciešamos pierādījumus un faktus, lai pamatiesības tik tiešām būtu Eiropas Savienības darba kārtības pašā centrā. Es ļoti ceru, ka uh, jūs arī apmeklēsiet kādreiz mūsu aģentūru Vīnē. Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad mēs uzklausīsim Haltēlas kundzi. Un tad mēs būsim gatavi arī debatēm. Paldies, Lapis Agilārkungs. Man ir prieks, ka mums ir šī apvienotā sēde. Un uh, es jau reiz eh, runāju uh, cilvēktiesība apakškomitejā, kad Lotras kundze bija prezidenta priekšsēdētāja. Un mūsu apakškomitejas vārdā es tiešām apsveicu jūsu pieeju. Man ir jums jautājums par to, kā jūs atšķirat iekšējās un ārējās dimensijas cilvēktiesību jautājumos. Jo mūsu kompetence ir ārējās attiecības, bet kā jums šķiet, kā Eiropas Savienībai vajadzētu uzlabot savu, tā teikt, iekšējo uzvedību cilvēku pamatiesību ievērošanā, lai pārliecinošāk demonstrētu savas vērtības trešajām valstīm, eh, vedot sarunas par eh, dažādiem tirzniecības nolīgumiem un tā tālāk. Un visbeidzot, es gribētu pajautāt, kā jums šķiet, vai ir kādas noteiktas jomas, eh, kur ir īpaši jāsatraucas kur Eiropas Savienībai tiek norādīts no trešajām valstīm, ka mm, Eiropas Savienība varbūt nepilda uh, savus um, saistības. Un būtu lieliski, ja jūs ierastos pie mums tad, kad mēs tiekamies ar cilvēktiesību komisāru un Eiropas, uh, ko, un, un, um, Eiropas padomas pārstāvjiem. Tas tad tik notiks Strasbūrā. Uh, Un e, es domāju, ka lielā mērā, teiksim, tas, par ko tiek runāts, ir saskaņā ar tiem jautājumiem, kas ir jūsu tiešais darba uzdevums. Tā tad ir pieteikušies e, vairāki des, e, deputāti, plašārts kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vooruitgang is geboekt als het gaat om het respecteren Jums ir pilnīgi taisnība, ka ir panākts eh, noteikts progress eh, cilvēku pamattiesību jautājumu risināšanā, bet es gribēju jautāt, kāda ir, kāda jums ir sajūta? Vai komisija tiešām pilnā mērā izmanto visus instrumentus, kas ir tās rīcībā, lai nodrošinātu to, ka dalība valstis patiešām pilda savas saistības? jo man šķiet, ka e, šie instrumenti netiek pietiekamā mērā izmantoti. Un es domāju, ka par šiem jautājumiem ir jārunā un e, ir e, jāatzīmē gadījumi, kad dalība valstis nedara, neveic savus pienākumus, lai nodrošinātu cilvēku pamatiesību ievērošanu. Runājot par homofobijas problēmu un e, gada ziņojumu, e, doma ir laba, bet e, es domāju, ka jums vienkārši būtu jāturpina šis darbs. Thank you. And thank you being... Paldies, paldies par to, ka izsakaties īsi. 12.30 eh, mums ir jāveic rīt, eh, jābeidz rīta sēde. Un joprojām vēl ir daži cilvēki, kas ir pieteikušies, kas vēlas izteikties, tādēļ es lūgtu jūs mm, turēties pie divu minūšu uh, norunas galskundze. Es ar prieku uzklausīju aģentūras direktoru un kā jau referente par šo aģentūru. Un es kādreiz tiešām ļoti cīnījos par to, ka ir nepieciešams šo aģentūru izveidot, un mums bija ārkārtīgi garas uh, pārunas ar Eiropa domi, un es daudz runāšu par to, kā, runā, kā sadarboties un tā tālāk. Tādēļ es patiešām lepojos ar aģentūru un tās paveikto darbu. Uh, Un īpaši es gribu apsveikt jūs eh, ar jūsu personisko ieguldījumu šīs aģentūras darbā. Man ir eh, zināms problēmas eh, par to, kā mēs risināsim cilvēktiesību problēmas šajā komitejā un Eiropas kopienā kopumā un, protams, arī aģentūrā. Jo šie problēma parādās dienu no dienas. Un uh, ir tāda sajūta, ka mums ir zināmi dubult standarti, ir pavisam konkrētas lietas, uh, kur uh, parādās diskriminācijas fakti, mums ir ziņojumi, mums ir rezolūcijas. Un pat, ja. Uh, Es, eh, protams, saprotu, ka mums eh, ir eh, ļoti rūpīgi jāizskatās diskriminācijas gadījumi. Un būtībā ir arī tādi gadījumi, kurus atzīst par pārmērīgi delikātiem, nērtiem, un mēs vienkārši tos noliekam malām un ar tiem nenodarbojamies. Es šeit konkrēti gribu runāt. Jūs runājat par minoritāšu jautājumu. Uh, Eh, piemēram, Slovākijā valodu likums eh, nosaka diskriminējošas normas, kas ir pilnīgi skaidrs eh, diskriminācijas piemērs, un praktiski nekāda rīcība tam neseko. Tāpēc es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šiem jautājumiem, jo mums ir tāda sajūta, un daudziem cilvēkiem ir tāda sajūta, ka tā tas nevar turpināties. Uh, un mums ir jāapstājas un jāsaka, jā, visi diskriminācijas gadījumi ir vienlīdz svarīgi, un tie ir jārisina vienvē, vienādā līmenī. Jā, vairāk kā uh, desmit vai uh, cilvēki ir pieteikušies runāt, un mums ir mazāk par 20 minūtēm. Tad eh, lūdzu, izsakieties īsi, un pašlaik uh, saraksts ir slēgts. Flotras kundze, lūdzu. Paldies. Uh... Priekšsādātāji, kungi un kundzes, direktor kungs, man ir liels prieks jūs šodien šeit redzēt. Mēs vienmēr ar prieku jūs uzņemam un uzklausam jūsu stāstījumu par darbu. Un mums tik tiešām ir nepieciešams jūsu ekspertu darbs un dokumentācija attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem, lai mums likumdevējiem palīdzētu uzlabot mūsu politiskās nostādnes, jo mums tik tiešām ir nepieciešami uzlabojumi patvērumu meklēšanas un sniegšanas jomā, kuras ir ļoti svarīgas arī Stokholmas programmas ietvaros. Tāpēc es esmu ļoti priecīgi par to grozījumu, ko jūs arī esat um, nākuši klajā. Un mans jautājums ir tāds, tie grozījumi, ko jūs esat ierosinājuši, tīpaši sadaļā par uh, aizstāvību un uh, solidaritāti, vai tur ir uh, arī veikts jau kāds sagatavošanās darbs, un varbūt ir kāds ziņojums, piemēram, par uh, atpakaļ atgriešanas uh, direktīvu vai par uh, atpakaļ uzņemšanu, kura diezgan bieži vien novad pie ļoti smagiem migrējošo cilvēku tiesību pārkāpumiem, un tāpat arī par Dublinas vienošanās ieviešanu. Atkal tā var nonākt pie tāda pilnīga, pilnīgas katastrofas. Jo ir cilvēki, kas eh, atsakas pieprasīt patvērumu, tāpēc, ka viņi negrib atgriezties eh, atpakaļ valstī, uz kur viņi tiks nosūtīti. Tātad tiek veidota tāda absurda, dramatiska situācija šobrīd Eiropā, un es domāju, ka šajā ziņā būtu nepieciešams ļoti precīzs jūsu aģentūras ziņojums, un es ceru, ka jūs mums varēsiet kādus labus jaunumus pateikt. Eh, paldies! Merci. Paldies, Latvijas kundzei! Ždanukas kundzei vārds. Čiemen. Paldies, priekšsētētājs, vēlētos turpināt par to, ko Kingas Gāls kundze iesāka ar nedaudz atšķirīgu pieeju uh, ārējām problēma, problēmām cilvēktiesību pārkāpumos un iekšējiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Ja mēs salīdzinām ziņojumus par iepriekšējo periodu, tad, kad mēs runājam par valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības, uh, un kad mēs runājam par Eiropas Savienības iekšieni. Tātad Lībe ziņojums par Eiropas Savienības iekšējām problēmām, Katānikungs bija e, referents, mēs izvairāmies nosaukt konkrētas dalībvalstis, pretējā gadījumā argumentējot, ka parlaments nebalsos par šo ziņojumu. Un tādēļ, Kjērum kungs, um, es vēlētos turpināt uh, diskusiju par to, kā to pārvarēt. Un man pie ir saka, sakojoši izmantot uh, lūgumrakstus, kas ir iesniegti Eiropas parlamentam. Jūs sacījāt, ka tā nav jūsu kompetence ar uh, šīm lietām strādāt, bet aprīlī uh, Mums bija arī ziņojums par lūgumrakstiem, kas iesniegti pēdējā gada laikā, un lielākā daļa no tiem, uh, attie, no tiem attiecas uz pamatiesību pārkāpumiem. Varbūt jūsu aģentūra varētu tos izskatīt un dot uh, tādu noteiktu izvērtējumu. Paldies, Morāles kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, Gals un Žanaks kundzes jau eh, ļoti skaidri minēja, ka tad, kad jūs pieņemat lēmumus un eh, nākat klajā ar atzinumiem, eh, šie jaunumi, vis, šie jautājumi visu laiku paceļas atkārtot un atkārtot, un es jūs nemaz neapskaužu. Bet jautājums ir ļoti svarīgs, tieši tas, ko jūs minējāt savas uzstāšanās sākumā. Mums ir antidiskriminācijas likuma došana visdažādākajās direktīvās, uh, un uh, dažas no tām uh, ir pieņemts jau 2000. gadā, tātad visām dalībvalstīm ir bijis jāievieš šī likumdošana un uh, ne tikai jāievieš, bet arī jānodrošina tās īstenošana. Un, diemžēl, ir tikai mm, dažas aģentūras, no kurām tiek saņemta palīdzība, un daudzās dalībvalstīs faktiski šīs sistēmas nav. Uh, dalību valstis gan saka, ka tās ievieš un īsteno antidiskriminācijas likumdošanu, bet uh, reālajā dzīvē tas tā ir nevienmēr. Kā jūs nodrošinat to, lai uh, tas notiktu dzīvē? Saprot, jūs esat jauna aģentūra, strādājat nesen. Bet dažas no šīm likumdošanas normām nedarbojas. Dažas valsts cenšas aizsekties ar subsidiaritāti, um, lai izvairītos no šiem nērtiem jautājumiem, bet uh, Kā jūs redzat aģentūras lomu šo problēmu risināšanā? Paldies, Van Heka kungs. Klaus kungs. Van Hekungs ir mans kolēģis eh, šajā komitejā, bet uh, Es vēlētos izmantot šo iespēju un komentēt veidu, kā e, tiek sastādīti e, gada ziņojuma aģentūrā. Mēs esam sekojuši šim procesam, kādā veidā viņi ir strādājuši pēdējos pāris gadus, un es domāju par to, vai mēs nevarētu nākt klajā ar tādu precīzāku uh, aprakstu par to, kas ir uh, ksenofobija, kas ir rasisms, jo, piemēram, dažādās uh, valstīs, dažādās uh, skolās, piemēram, ir aizliegts valkāt meitenēm tradicionālās musulmāņu galvas segas. Un tam ir objektīvi iemesli, kam nav nekāda sakara ar rasismu vai diskrimināciju, taču uh, pamatiesība aģentūra ziņojumā tas parādās kā milzīga rasistiska problēma, kaut gan tas nevienmēr tā ir, vismaz attiecībā uz šiem gadījumiem. Tāpēc es vēlētos aicināt jūs būt uzmanīgākiem ar šādiem gadījumiem, un nevajag visu samest vienā katlā un sajaukt kopā. Paldies, Sogokungs! Kingāls kundze jau minēja uh, to reizi, bet es gribētu vēlreiz atgādināt Rumānijā. Mēs arī esam satraukšies par to, kā dažādas ekstrēmistu kustības Uh, Rumānijā, piemēram, ņemot vērā šo te valodu likumu, uh, likumu Slovākijā, kas tika pieņemts, un tad, tad uh, notiek dažādi citi līdzīgi notikumi, un mēs esam satraukšies par to, uh, jo šādas problēmas varētu izraisīties arī Rumānijā. Vai jūs tiešām domājat, ka um, no veco un jauno dalību valstu viedokļu runājot par cilvēktiesību pārkāpumiem, vai šī situācija ir līdzvērtīga? Mm, vai arī tad, kad mēs runājam par Uh, likumdošanu, kas aizsargā dažādas minoritāšu grupas, etniskās grupas, uh, uh, piemēram, tos pašus Romu kopienas pārstāvis. Mm, nu, tā tad it kā šie likumi jau visur ir, bet vai mums šeit nebūtu jārunā tomēr par problēmām visā Eiropā, jo nevar tā dalīt valsts mehāniski jaunajās un vecajās dalībvalstīs šīs problēmas ir uh, pastāv visur, bet. Thank you, Chair. As a member of the both Libe and, and the... Paldies. Uh, man ir liels prieks, ka mums notiek šī kopīgā sanāksme, un man ir divas piezīmes, piezīme un jautājums būtībā. Uh, direktor kungs, jūs esat uzskaitījuši vairākas aģentūras, ar kurām jūs sadarbojaties, un es neesmu uh, Dublinas fondu saklausījis dar, dzīves apstākļu uzlabošanai. Un šis fonds veic ļoti plašu pētniecību, sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām un migrantu kopienām dažādās pilsētās Eiropā, gan rietumu valstīs un austrumu. Un viņu darbs ir ārkārtīgi, ārkārtīgi interesants. Un otrs jautājums par cilvēku tiesībām kā tādām, bet ārpus Eiropas Savienības. Tas ir jautājums par Baltkrieviju. Baltkrievija ir mūsu tuvākais kaimiņš, valsts, kas ir uh, uzaicināta piedalīties austrumu partneru sadarbībā, bet tomēr viena no pēdējām Eiropas valstīm, kurā cilvēku tiesības netiek ievērotas, kur cilvēki joprojām tiek arestēti uh, par savām pilsoniskajām darbībām, un šos cilvēkus Amnesty International oficiāli atzīst kā ieslodzītos viņu pārliecības dēļ, un arī to, manuprāt, vajadzētu ņemt vērā jūs turpmākajā darbā. Paldies! Thank you. Paldies! Thank you. Čarakas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti pateicos jums uh, par stāstījumu, direktor kungs. It īpaši arī man interesēja tas, ka jūs pieminējāt uh, Romu kopienu. Katrā ziņā tas ir ļoti svarīgs signāls un uh, ar Romu kopienu, protams, saistās ļoti būtiski fakti. Jautājums, ko gribētu jums uzdot, ir uh, Morāls kunga uh, teikto saistīts. Mani šokē tas, ka tad, kad mēs runājam par direktīvu īstenošanu, jaunākajā pētījumā mēs redzam, ka ir ļoti spēcīga etniska segregācija vairākumā postkomunismu valstu Eiropā. Un es gribētu zināt, tātad kādā ziņā, es atvainojos, kādi ir resursi, kā mēs varam cīnīties pret to, jo Eiropas Savienībā, ja mums pašiem ir tik smagi cilvēku tiesību pārkāpumi, ar ir jā, kuriem ir jācīnās. Un vēl viens jautājums par ekonomisko krīzi. Cik lielā mērā Eiropas Savienība spēja izprast, kā šī ekonomiskā krīze ietekmē dažādas sociālās un uh, etniskās grupas. Tātad, varbūt jums ir kādi secinājumi. Okay, Tokes. Paldies, uh, Tokas kungs. Igazgató úr, gratulálok uh, a munka. Paldies, dāmas un kungi. Es gribētu uh, sirsnīgi uh, jums pateikties par to darbu, ko jūs veicat. Es piekrītu Kingai Gālai. Tādā ziņā, ka mums tik tiešām ir prieks, ka pastāv tagad pamatiesība aģentūra. Es gribētu paust uh, viedokli, kā jau Hautels kundze norādīja. Mēs bieži vien risinām problēmas trešajās valstīs uzskatām to par svarīgāko, bet nerisinām paši savas problēmas savās mājās. Mēs aizmirstam par cilvēku tiesībām, par eh, mazākumu tautību tiesībām, par valodu tiesībām Eiropas Savienībā un kā mēs par to visu varētu rūpēties. Tātad pastāv šie dubultie standarti diezgan bieži, jo, protams, ir eh, daudz vieglāk runāt par to, kas notiek kaut kur citur, ārpusē. Tā vietā, lai runātu par problēmām, eh, piemēram, Rumānijā, Ungārijā vai Eh, Slovākijā. Es domāju, ka šī attieksme ir jāmaina, ir jāaplūko pašiem problēmas savās mājās. Mazākumtautību tiesības, valodu tiesības, eh, tās visas ir ļoti būtiskas jomas, tā piemēram, Ungāru tiesības, eh, runājot par tiem cilvēkiem, kas dzīvo Slovākijā un Rumānijā. Tāpat arī Viņi, piemēram, reliģiskos, reliģiskas ceremonijas nevar noklausīties savā valodā, viņiem tas ir jādara citā valodā. Mums ir nepieciešams Eiropas ombuds, uzraugs, kurš pāraudzītu mazākumtautību tiesību ievērošanu. Mums ir nepieciešams šāda veida uh, birojs. Paldies! es palaidu garām sākumu jūsu ļoti interesanta diskusija, jo bija citā komitejā saka nākošā runātāja, bet es gribētu runāt par Ungāru cilvēktiesību krīzi, kas šobrīd jau risinās trīs gadus. Vai tā ir jūsu aģentūras darba kārtībā? Jūs zinat, ka 2006. gadā, jūs zinat, ka 2006. gada uh, rudenī notika masveida uh, vardarbība. Uh, Vairāk cilvēku cieta no ievainojumiem, šāvieniem sejā, acīs notika aizturēšanas. Tā tad eh, arī Fides eh, partija rīkoja savu eh, demonstrāciju. Un Kinga Gāla, manuprāt, jums var sniegt visu informāciju par šiem masveidu cilvēktiesību pārkāpumiem, ko es minēju. Un pat tas bija tikai sākums, bet pēdējo trīs gadu laikā pilsoniskās un politiskās tiesības Ungārijā tiek pārkāptas ļoti uh, smagi un masveidīgi. Tās nav tādas uh, eh, anegdotiskas lietas vai baumas. Uh, tiesības sargs to jau ir konstatējis, to ir uh, konstatējuši arī neatkarīgi uh, eksperti, izmeklējot sūdzības pret policiju. Es domāju, ka jūsu aģentūrai nebūs nekāda ticamība, ja jūs vienkārši pievērsiet acis un ignorēsiet uh, ar faktiem pamatotus ļoti smagus cilvēktiesību pārkāpumus uh, dalību valstī, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts. Un man ir liels kauns par to, ka Ungārijas valdības loceklis, kurš bija valdībā tajā laikā, kad uh, šīs masveida policijas brutalitātes notika, ka viņš šobrīd ir Lībe komitejas uh, eh, vicepriekšsādātājs, un es aicinu pilsoņiem, vēlētājiem pacelt savu balsi pret šo lielo apkaunojumu. Ačiū, ponia pirmininkė. Gribamā... Eh, Nākošā runātāja vārds no Lietuvas. Paldies, eh, priekšsādātāji. Eh, direktor kungs, man ir prieks jūs redzēt mūsu komitejā. Paldies par iespēju uzklausīt jūs. Man prieks ir īpaši liels, tāpēc, ka es šeit darbojos pirmo reizi. Mans jautājums ir saistīts ar ekonomisko un sociālo krīzi, kura ir smagi ietekmējis daudzas Eiropas Savienības dalība valstis. Vai aģentūra ir veikusi analīzi par to, kā šī krīze ietekmē cilvēktiesību situāciju un kādas ir tendences dažādās Eiropas Savienības valstīs? Vēl cits jautājums. Savos ziņojumos jūs norādat, ka cilvēki nezina kādās iestādēs viņi var griezties, ja ir notikuši cilvēktiesību pārkāpumi. Jūs teicāt, ka četri no pieciem cilvēkiem pilsoņiem nezin šādas institūcijas. Kāds būtu jūsu priekšlikums, kā šo informāciju vajadzētu izplatīt, kā cilvēkus vajadzētu informēt? Jo cilvēki cieš, un viņi cieš tāpēc, ka viņi nezin, kur viņi var vērsties pēc palīdzības. Paldies! Un tagad došu vārdu direktoru kungam Kieramam atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Paldies priekšsēdētāji. Cik man ir laiks, vai man ir pusstunda? Piecas minūtes. Es centīšos atbildēt ļoti, ļoti ātri, tāpēc atvainojiet, ja neatbildēšu detalizēti. Es mēģināju sagrupēt šos jautājumus pirmām kārtām. Vairāk jautājumu tika uzdota par saikni starp uh, ārējo un ierējo dimens, iekšējo dimensiju mūsu aģentūras darbā. Un šeit skaidri grib norādīt, ka mūsu mandāts ir tikai attiecībā uz 27 dalību valstīm. Mēs neesam pilnvaroti darboties kaut kādā veidā attiecībā uz ārējām uh, attiecībām. Un jūsu priekšsēdē Hautels kundze jau sākumā teica, ka jā, protams, ir ļoti cieši saikni starp to, uh, kāda ir situācija 27. Eiropas Savienības dalība valstīs un kā tas savukārt tiek atspoguļots uh, uz āru. Jūs uzdevāt konkrēts jautājums par jomām, kur Eiropas Savienības dalība valsts varētu daudz ko piedāvāt citām valstīm, bet tāpat laikā vajadzētu uzlabot lietas iekšēji. Uh, Mums jāatzīst, ka mums ir problēmas. Ja mēs skatāmies uz citiem pasaules reģioniem, tad uh, tur netiek tik detalizēti izdalīti un atzīti konkrēti jautājumi. Otrais, protams, ir jā, censties risināt problēmas tā, kā tas tiek dalīts nacionālā līmenī, kā to dara uh, nacionālās uh, institūcijas. Un jādarbojas, protams, arī Eiropas Savienības līmenī, Eiropas padoms līmenī. Mums tā tad ir mehānismi, un tieši tādā veidā Eiropas Savienība un Eiropa ir unikāla un atšķirās globālā kontekstā. Un to, man liekas, mēs arī varētu izmantot un varam izmantot. Vēl viena jautājuma grupa Tas, kas tika jautāts par šo ieviešanas deficītu. Jā, mums ir daudz uh, likumdošanas tiesību akti, bet bieži vien viņi nav iedarbīgi. Ir zināmi trūkumi vai neaizpildīts, uh, neatrisināts problēmas. Mūsu aģentūra, kas ir diezgan unikāla institūcija, mums ir dots mandāts rakties dziļāk, analizēt situāciju, kāpēc joprojām tomēr izpaužas rasisms, ksenofobija, islamofobija, diskriminācija attiecībā uz Romu kopienu. Mēs par to visu esam runājuši jau desmitiem gadu, bet varbūt mēs varētu iet nedaudz dziļāk. Kā mēs varam izmantot šādas izveidotas institūcijas? Lieta ir tāda, ka cilvēki nesūdzās, eh, negriežas pie policijas, negriežas pie iestādēm, ko mēs esam izveidojuši cilvēktiesību aizsardzībai. Un tas mums tik tiešām rada lielas bažas. Mums ir nepieciešams paplašināt eh, šīs zināšanas, un šīs zināšanas un informācija mums ir ne tikai jāsniedz cilvēkiem, bet mums ir eh, jārūpējas, lai notiktu dialogs arī ar nacionālām iestādēm un citām institūcijām mēs ceram, kā arī policijas tīkls varētu tur iedarboties. Mēs jau ar Sīpolu sadarbojamies un raugamies, vai mēs kaut ko varētu darīt, lai mazinātu tās uh, barjeras, kuras uh, skaidri redzams pastāv ne tikai attiecībā uz etniskajām mazākumtautībām, bet visiem cilvēkiem, kas tiek uh, diskriminēti arī balstoties uz viņu seksuālu orientāciju un citiem pamatiem. Tādā veidā mēs ceram, ka šis dziļākais ieskats mehānismos varētu tikt izmantotas ne tikai no mūsu puses, bet arī no citiem. Izstrādājot metodoloģiju un arī to, kā mēs veicam pārskatus, mēs ceram, ka dalība valstis veiks šo darbu, jo cilvēktiesību jomā, jāsaka, mēs ļoti daudz ko nezinām. Ir eh, diezgan daudz tādas, nu kā lai saka, impresionistiskas likumdošanas, ka jā, mēs jūtam, ka kaut kas nav kārtībā, bet mēģināsim gūt uh, tādu skaidrāku pamatu mūsu politikas uh, un lēmumu pieņemšanai. Runājot par minoritātēm. Pirmkārt, gribētu uzsvērt, ka mēs neizdalam, uh, uz kādiem pamatiem notiek diskriminācija. Tātad, ja notiek diskriminācija, ja ir kāda problēma, ja ir, piemēram, kaut kāds nacionālo minoritāšu jautājums, tad, protams, mēs arī to aplūkojam, un tagad mēs strādājam pie ziņojuma, kas tiek izstrādāts balstoties uz parlamentu pieprasījumu par mazākumu tautībām. Un, um, ja Lisabonas līgums tiks pieņemts, es domāju, ka tad atkal mums būs uh, nodrošināts spēcīgāks saikni starp uh, šo mazākumu tautību un cilvēkties, mazākumu tautību, tautību jautājumu cilvēktiesību aizsardzību. Un tas mums atkal radīs tādu spēcīgāku platformu un pamatu aģentūrai risināt šos jautājumus. Ceturtais aspekts, un ar to es arī noslēgšu savu atbildes sniegšanu. Tātad jautājumu par ekonomisko krīzi. Mēs esam izveidojuši darba grupu aģentūrā. Šo grupu sauc radārs, tāds ir nosaukums, jo ik mēnesi šī grupa, tā teikt, skanē pārskatu situāciju un raksta pārskatu par ekonomiskās krīzes ietekmi uz dažādiem rādītājiem. Uh, Darbs izrādījās daudz sarežģītāks, nekā mēs bijām paredzējuši, bet mēs no tā esam daudz mācījušies un eh, tagad cenšamies pieslīpēt eh, dažus mehānismus, ko izmantojam. Atkal tā ir joma, kur mēs sadarbojamies arī ar Frontex, jo arī viņi ir eh, iestrādājuši dažādas mehānismus, lai iegūtu jaunāko informāciju par šiem jautājumiem. Bet jā, mūs satrauc šīs ekonomiskās krīzes ietekme Un lielākā da liela daļa eh, cilvēku, kas tika sākotnēji atbrīvot no darba šīs krīzes ietvaros, bija. Bija mm, strādā, migranti, strādājušie migranti. Un uh, liels skaits viņi neatgriezās savās izcelsmes valstīs, bet tā teikt ieplūda šajā nelegālajā uh, darba tirgū vai vergu darba tirgū kur ir iespējami tādi ārkārtēji cilvēku eksploatācijas uh, gadījumi. Aģentūrai tāpēc ir ārkārtīgi grūti konstatēt šādas parādības, šādas norises, bet mēs noteikti centīsimies padarīt šo darbu par mūsu darbu regulāru sastāvdaļu nākotnē. Tā tad tie bija tikai daži elementi. Es domāju, ka e, ar to pietiek, es jūtu, ka mani līdzpriekšsēdētāji šeit ir diezgan nervozi prezidijā priekšā, jo laika trūkst, Es ar to beigšu savas atbildes un katrā ziņā uzturēšu kontakts un sadarbību ar jūsu komitejām. Paldies! Abu komiteju vārdās gribētu pateikties eh, jums par izcilo stāstījumu un par to, ka pastāv šī pamatiesība aģentūra. Es domāju, ka tas ir milzīgs eh, pas, eh, sasniegums pateicos eh, jums, direktora kungs, abas komitejas, protams, uzturēs kontaktus, un man ir arī paziņojums. Abas eh, komitejas uh, tiksies šodien kopīgi pulksten 15. You, es atvainojos dažādās telpās, tātad notiks abu komiteju sēdes, kā paredzēts pulksten trijos.